Eh, tiks prezentēts īsumā nākamais ziņojums. Eh, Žanakas un Blinkevičūtis kundzes eh, ziņums darba un privātās dzīves līdzsveram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide. Dodu vārdu līdz referentiem četras minūtes katrai. Ždanokas kundze pirmā lūdzu. Thank you, Chia. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi. Uh, um, so... Godātie kolēģi, godātais komisāra kungs. Šajā ziņojumā ir uzskaitīti tie punkti, kas, mūsuprāt, ir jāmaina mūsu sabiedrībā, lai sasniegtu situāciju, kad sievietes un vīrieši būtu gan uh, pelnītāji, uh, gan aprūpes sniedzēji. Nepieciešami pasākumi vairākos līmeņos, gan likumdošanas pasākumi, gan nelikumdošanas pasākumi. Ir nepieciešams daudz ko panākt, lai sievietes un vīrieši varētu saskaņot darba dzīvi ar privāto dzīvi, eh, lai izmantotu laiku ģimenes dzīvei un privātajai attīstībai. Darba tirgū ir jāpiedāvā elastīgākas eh, darba Uh, schēmas uh, ir vajadzīgi jauni darba laika risinājumi. Mēs nesen vienojamies par darba un uh, brīvā laika politikām. Ir nepieciešams daudz ko mainīt, lai atspoguļotu sabiedrības daudzveidīgumu. Mūsu ziņojumā mēs aicinām komisiju izvirzīt vairākus uh, likumdošanas eh, priekšlikumus par dažāda veida ģimenes eh, atvaļinājumiem. Piemēram, runa ir par pārskatīto maternitātes un paternitātes eh, atvaļinājuma direktīvu, kā arī par aprūpētāju atvaļinājuma direktīvu. Tāpat mēs vēlamies, lai aprūpes dienesti bērniem uh, Eh, vecākiem, eh, vecāka gadagājuma ģimenes locekļiem un slimniekiem būtu pieejami visiem. Atsevišķa ziņojuma daļa ir eh, atvēlēta kvalitatīvajām darba vietām, jo krīzes rezultātā ir radusies jaunā šķīra. Cilvēki, kas strādā, bet tomēr dzīvo nabadzībā. Vairāki cilvēki ir spiesti strādāt daudzus darbus un tomēr nevar uh, nopelnīt iztiku. Uh, nepieciešams nodrošināt adekvātas algas visiem darbiniekiem un piedāvāt tādus darba apstākļus, kas būtu elastīgi un piemēroti eh, cilvēkiem, kas neradītu nevajadzīgo slogu eh, un neietekmētu negatīvi dzīves un ģimenes situāciju sievietēm un vīriešiem. Dzīves un darba līdzsvars var tikai tad tikt sasniegts, uh, ja mēs īpašu uzmanību pievēršam kvalitātei darbā un ārpus tā. Cilvēkiem ir vajadzīgs laiks ārpus darba, brīvs, brīvais laiks uh, atpūtai, uh, ģimenes dzīvei un uh, sabiedriskajai dzīvei. Līdz, kā līdzreferentes mēs esam ļoti apmierināti ar balsojuma rezultātu. Empel un FEM komitejās. Diemžēl uh, bija daudz uh, pieprasījumu pēc uh, dalītiem balsojumiem plenārajā sēdē, un 11 nevalstisko organizāciju tīkli iesniedza pieprasījumus. Šis organizācijas kopš 12. gada strādā lai uh, izveidotu izpratni uh, par reālo situāciju uh, privātās dzīves, darba un ģimenes dzīves līdzsvara sasniegšanā. Šīs nevalstiskās organizācijas aicina mūs nobalsot par šo ziņojumu kopumā, lai to neizjauktu, uh, lai uh, nekaitētu tā kopsakarīgajai dabai. Un es ceru, ka kolēģi ievēros šo pieprasījumu. Passons à Madame Blinkevichute. Blinkevichutes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vispirms jau atļaujiet pateikties e, manai līdzreferentē Štanukas kundzei un visiem pārējiem, kuri ir e, atbalstījuši mūsu kopīgo darbu. Tā ir Eiropas parlamenta reakcija uz Eiropas komisijas e, ceļu karti lēmumiem, kas labāk palīdzēs sabalansēt darba un privāto dzīvi, tīpaši jau ģimenēm ar bērniem. Tāpat arī ir nu, svarīgi, lai e, te, šī te tēma tiktu iekļauta komisijas konsultācijās un konsultācijās ar sociālajiem partneriem. Tāpēc mēs arī gaidām, kad eh, komisija sagaidīs legislatīvos priekšlikumus par šo te tēmu. Eh, tā ir ļoti svarīga tēma dalību valstīm, jo tā attiec uz ikvienu no mums. Eh, šajā, šī gada jūnijā padome jau pieņēma lēmumu par dzimumu līdztiesību, ar ko tika noteikti dota iespēja papildus sievietēm un vīriešiem apvienot darba un personīgo dzīvu. Ļoti labi, ja mums visiem šajā ziņā ir kopējais mērķis. Tagad e, mums ir e, jāizvirza jauni ambiciozi priekšlikumi par e, pirms un pēcdzemdību atvaļinājumu, kā arī atvaļinājumu ģimenes locekļu apkopēju. Mēs aicinām komisiju eh, strādāt tālāk un izstrādāt piestrādājumus par eh, atvaļinājuma direktīvu, kas eh, būtu tēva atvaļinājums, paternitātes atvaļinājums, divas nedēļas apmaksāta atvaļinājuma un uh, sievietēm patiešām ir jāpiedalās darba tirgu. Sieviešu integrācija darba tirgu ir kārtātīgi svarīga, lai novērstu sociālo atstumtību. Ja sievietes uh, iesaistās ilgāk darba dzīvē, tad mums ir jānodrošina tas, lai tās spētu apvienot darbu un privāto dzīvi. Uh, Tāpēc arī mēs ierosinājām to, ka labāka koordinācija dalību valstīs šajā te kontekstā ir ļoti svarīga lieta. Mums ir jāatceras, ka Eiropa noveco, tā noveco ātri, un tieši tāpēc ģimenēm vajadzētu būt vairāk laika, ko pavadīt kopā mājās. Tas būtu arī ieguldījums uh, uh, demografisko rādītāju uzlabošanai, jo ja ģimenes neredz uh, perspektīvu, kā savienot darbu un privāto dzīvi, tās neizšķirsies par bērniem. Tāpēc arī nav pārsteigums, ka daudzās valstīs demografiskā situācija pasliktinās. Ir ļoti svarīgi radīt darbā ģimenēm draudzīgu atmosfēru. Darba devējiem ir jānodrošina sociālās garantijas ģimenēm ar bērniem. Un, uh, runājot par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm, eh, te joprojām pastāv eh, problēmas un atšķirības. Un tāpēc mums būtu eh, jāizvirza arī šeit konkrēti pasākumi. Ehm, nepieciešams radīt adekvātus apstākļus bērnu aprūpēji. Ir jāizvirza mērķi eh, šajā ziņā, kas palīdzēs apvienot eh, ģimeni ar darbu. Protams, ka nav risinājumi, kas derētu visiem, tāpēc vajadzētu eh, piemērot un modificēt eh, šos te risinājumus katrai individuālai situācijai. Kolēģi no citām politiskajām grupām saprot šīs eh, tēmas nozīmi. Mums ir eh, jāinformē mūsu iedzīvotāji par to, eh, ka mēs pievēršamies viņu problēmām, lūdzam atbalstu šajā te balsojumā. Paldies! Tā kā šī ir tikai iespēja īsi prezentēt šo ziņojumu, tad būs brīvais mikrofons Soilovas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies abam kolēģiem par ziņojuma prezentāciju. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam pārunāt uh, negatīvo demografisko attīstību Eiropas Savienībā. Mums tik tiešām ir jāmeklē risinājumi, kas ļautu mums cīnīties ar to. Un es piekrītu tam, kādā veidā ziņojumā ir uzsvērta ģimenes politika un nepieciešamība uzlabot darba apstākļus un līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi. Es atbalstu to, ka Eiropas parlamentam ir jāicina dalību valstis uzlabot eh, situāciju ar aprūpes sniedzējiem, ar bērnu aprūpi un e, ģimenes atvaļinājumiem. Runa nav tikai par materiālajiem ģimenes apstākļiem, runa ir arī par uzticību, kas tiek radīta ģimenē. Eiropas parlaments e, šeit vairāk pievēršas uh, tam, lai veicinātu komisiju atbalstīt netradicionālos ģimenes variantus, bet vajadzētu atbalstīt tradicionālo ģimeni. Um, I'd like to thank my colleague. Es gribētu uh, pateikties uh, kolēģei uh, par visu darbu, ko tā ir veikusi. Es zinu, ka Tas prasīja daudz laika. Ir ļoti svarīgi, ka šajā ziņojumā e, pozīcija pret taupības politiku un sociālās nevienlīdzības izplatīšanos. Protams, ka sievietes tas skar vismazāk gan darba spēku dēļ, gan sabiedrisko pakalpojumu samazīšanāšanas dēļ. Komisija un valstu valdībām ir jārēģē uz šādu situāciju. Tas ir svarīgs piemērs tam, kādā veidā Eiropas Savienība Savienība var atbalstīt eh, līdztiesību un pierādīt, ka mēs patiešām stāvam par savām vērtībām. Kā leiboristu deputāte es gribētu eh, parādīt to, ka šeit tiek veikts eh, svarīgs darbs. Mums ir jāparāda, ka šeit tiek veikts liels darbs. Marijaškungs. Priekšsēdētājs kundze iniciatīvas, kuras līdz šim tika veiktas Eiropas vai dalību valstu līmenī, lai savienotu ģimeni un darbu, nav uzrādījuši vēlamos rezultātus. Mēs joprojām varam redzēt, eh, kāda ir eh, bezdibeni starp abiem dzimumiem un ka sieviešu situācija ir daudz sarežģītāka. Ir ļoti daudzi un dažādi iemesli, kāpēc eh, sievietes joprojām dzīvo sliktākā un sarežģītākā situācijā nekā vīrieši. 28% no bezdarba ir sieviešu bezdarbs Grieķijā. Eh, tas eh, skar daudz smagāks. Tāpēc ir nepieciešami dažādi pasākumi, kas, eh, kas ir jārisina arī Eiropas valstīm. Eiropas dienvidu valstī taupības politika padara dzīvi vēl sarežģītāku un arī radīt līdzsvaru. Paldies! Moram reći da mi se dopala vaša reakcija. Jakovčića kungs, paldies priekšsādātāji. Uh, Jāsaka, um, es atkal pieprasīju uh, iespēju izteikties brīvā mikrofona procedūra. Uh, šoreiz uh, es vēlos dalīties savā pieredzē. Es 25 gadus pavadīju politikā, konservatīvajā valstī, kāda ir Horvātija. Un es domāju, ka uh, esmu uh, piedzīvojis to, kas uh, notiek politikā un arī darba tirgu, veidojot uh, vienlīdzības uh, apstākļus, dzimumu līdztiesības apstākļus. Strādājot politikā, es vienmēr esmu centies, piemēram, vēlēšanu sarakstos, panākt, lai sieviešu būtu vairāk, vismaz par vienu nekā vīriešu. Mēs uh, uzska, cenšamies to sasniegt, un šīs ziņojums eh, sniedz tiešām lielisku signālu. Paldies! Es ceru, ka eh, izteiksies eh, līdzīgi arī citi vīrieši. Priekšsēdētājs kundze, Ir eh, pagājuši gadu desmit, kad eh, valdījusi eh, taupība, tā ir palielinājusi nabadzību un eksploatāciju Eiropas Savienībā. Dalību valstu valdībām ir jāsaprot, ka 25 miljonus skar arvien lielāka nabadzība, un tās ir ļoti smagas sociālās sekas ir dažādas veidas, kādā veidā, e, e, kādā veidā tiek vēr, pieņemti mēri pret darbiniekiem, samazinot algas, e, pārkāpjot kolektīvās vienošanās, maternitātes apkalpojums ar vienu samazināts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums un daudzas negatīvas puses Un tas, kas notiek, svērš situāciju par vēl sliktāku. Tas nozīmē, ka tagad mums beidzot ir jābeidz šādu politiku. Donc, nous allons passer, Monsieur Sébastien. Urtasun kungs nav klāt, tāpēc Sebastian kungs. Allez-y, Monsieur. Lūdzu, Sebastian kungs. Eh, de, gracias, señora, señora presidenta. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Būtībā jau nav daudz ko teikt, jo viss ir skaidri redzams, viss ir skaidri attēlot šajā ziņojumā. Lai savienētu ģimeni ar privāto dzīvi. Eh, to arī biedrs nu pat kā teica, ka mums ir nepieciešami skaidri pasākumi. Eiropas Savienības pašreizējā politika E, neko e, nav izdarījusi, tā nav izdarījusi, ne, ne tā ir īstenojusi pieņemtos lēmumus, neko citu. E, tas saistās gan materni, ar maternitātes atvaļinājumu, gan vecāku atvaļinājumu un tā tālāk. Ja komisijas darbs nemainīsies, darba stils nemainīsies, tad nekad nesasniegsim situāciju, kad varēs sabalansēt ģimenes un dzīvi un darbu. Šī gadījumā dzimumu līdzties rūpniecība no cieš, jo nekas netiek darīts. Olčekungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tomēr eh, redzu arī pozitīvus aspektus eh, šajā te ziņojumā, jo eh, šie te centieni panākt līdzsvaru starp darba dzīvi un privāto dzīvi, bet ir arī citi aspekti, jo darba likumi ir jau pilni ar dažādiem ierobežojumiem. Es domāju, ka Eiropas eh, eh, Savienībai nevajadzētu mēģināt noregulēt eh, pilnīgi visu un katru detaļu. Eiropas parlamentam nevajadzētu uzņemties arotbiedrības lomu tiem, kas strādā darba tirgu. Šis ir subsidiaritātes jautājums. Es domāju, ka pašām dalībvalstīm vajadzētu kļūt aktīvākām. Paldies! Paldies! Paldies! Kad mēs runājam par Eiropas saviem uh, parlamentu, kuram nevajadzētu uzņemties arotbiedrības lomu, tad jāsaka, diemžēl arotbiedrības uh, nevienmēr šo lomu spēlē. Uh, savulaik Eiropas komisija sāka pārskatīt, bet sāka pārskatīt maternitātes atvaļinājuma uh, direktīva ar pamatojumu, ka tā nav bijusi vairs aktuāla un neatspoguļoja eh, reālo eh, situāciju tirgū. Eh, ziņojums, ko šodien prezentēja divas referentes, ir labi līdzsvarots un uh, visaptverošs. Tas tiešām nosedz uh, visu uh, ģimenes atvaļinājumu jomu, maternitātes, paternitātes un aprūpes atvaļinājumus. Tas ir moderns risinājums, tas piedāvā uh, Uh, labas garantijas bērniem, kas dzīvo uh, sliktos ģimenes apstākļos, kuriem nav ģimenes struktūras, bērniem, kas ir nabadzības apdraudēti. Un uh, šeit runa ir arī par pamatiesībām, par sociālajām tiesībām. Tas ir ļoti moderns un labs ziņojums. Es pateicos abām referentēm. Dončie kundze. Lielas paldies! Eiropas Savienība saskarās ar demografiskajiem izaicinājumiem, proti uh, uh, sievietes bērnu dzemdē arvien vēlāk, uh, uh, ir arvien mazāk bērnu, turklāt uh, ir arī uh, dažāda veida migrācijas krīzes un arī ekonomiskā krīze uh, nav situāciju atvieglojusi. Uh, Tāpēc mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp komisiju un dalību valstīm, lai veidotu pozitīvu ģimenes atbalsta politiku, lai uh, nodrošinātu ģimenes locekļu, arī vecmāmiņu, labāku iesaisti uh, ģimenes dzīvē, lai piedāvātu visiem sociālo drošību. Esmu ļoti pateicīga abām referentiem par šo ziņojumu, kas uh, pievēršas ļoti svarīgiem aspektiem, kas līdzsvaro darba dzīvi un uh, privāto dzīvi. Nekarēško kungs. Negrēško kungs, paldies. Uh, arvien grūtāk ir savienot darba dzīvi un privāto dzīvi. Jauniem cilvēkiem ir jāstrādā vairākās darba vietās, lai nopelnītu iztiku savām ģimenēm. Darba ņēmējiem jāstrādā virsstundas, uh, darba apstākļi ir arvien sliktāki. Es pats esmu strādājis personāla daļā un es labi zinu, cik grūti cilvēkiem ir aizsargāt savu privāto dzīvi. Bet mums e, labi jāapzinās, kādas tehnikas izmanto darba devēji, e, lai e, eksploatētu darba ņēmējus. Mums ir nepieciešama politika, kas būtu ļoti aktīva, pasākumi, kas ļautu mums cīnīties pret šīm praksēm. Eiropas komisija piedāvā mums dažus risinājumus, lai līdzsvarotu darba un privāto dzīvi, jo laba privātā dzīve nodrošina arī labu darba ražīgumu. Paldies! Esam noslēguši tagad brīvā mikrofona procedūru. Vārds komisāru kungam. Thank you, Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi. Vispirms jau atļaujiet pateikties eh, manu kolēģu eh, komisāru Taisanas un Verais Jūrovas eh, vārdā, pateikties abām referentēm Štanokas kundzei un Blīnkevičutas kundzei. Komisija daudzās jūsu analīzēs ir vienisprātes ar jums jūsu redzējumā jo kopumā mēs jau te runājam ne tikai par sievietes lomi, lomu, bet mēs runājam par aprūpi kopumā. Būtībā ir arī tā, ka ir daudz vīrieši, kuri labprāt vairāk laika parā, pavadītu ģimenēs, bet viņiem nav iespējas uh, uh, to izdarīt. Uh, Komisija uzskata, ka tādā gadījumā, ja darba, akti, ja darba tirgus attiecīgi reaģēs, tad vajadzētu būt arī vīriešiem iespēju aktīvāk piedalīties. Ja eh, mēs eh, gribam eh, aprūpēt bērnus vai slimus piedarīgos, tad uz to ir jāreģē, jāreaģē. Jāreģē uz to, ka cilvēkiem vajag rūpēties par bērniem vai arī rūpēties par vecajiem, eh, vecākiem cilvēkiem. Eh, šis ziņojums nāk īstajā laikā, jo tas atbalsta arī mūsu iniciatīvu par darba un privātās dzīves sabalansēšanu. Tāpēc arī mēs esam e, gandarīti par sieviešu nodarbinātības e, komiteju aktivitāti e, šajā kontekstā, lai cīnītos ar aktuālajiem izaicinājumiem. Un komisija grib vēl aktīvāk eh, vērsties eh, eh, pret, par to, lai mēs labāk sabalansētu šo te situāciju. Mēs gribam izmantot vairāk instrumentu, kas ir mūsu rīcībā, taču ar to vien nepietiek, jo runa ir par likumdošanas instrumentiem, par politikas pasākumiem, kurus ir nepieciešams modernizēt un uzlabot. Vispirms jau, lai nodrošinātu iespēju gan sievietēm, gan vīriešiem iztenot savu potenciālu darba, eh, darba tirgu. Otrakārt, eh, tā tad vērsties arī dzen pret diskrimināciju un samazināt eh, nabadzību, kas ir saistīta ar situāciju dzimumu līdztiesībā. Mēs gribam eh, piedāvāt eh, konkrētu eh, pakotni ar leģislatīviem un neleģislatīviem priekšlikumiem un instrumentiem, lai uzlabotu iespēju vecākiem, kuri strādā audzināt savus bērnus no maza vecuma līdz pat pusauģa vecumam. Tam ir nepieciešama uzlabot arī infrastruktūru, lai dotu cilvēkiem iespēju izvēlēties eh, un eh, pieņemt eh, attiecīgos lēmumus tajos brīžos, kad viņiem ir jārūpējas vai nu par vecākiem cilvēkiem, vai arī par jauno paudzi. Tāpēc arī mēs gribam piedāvāt aktualizētus risinājumus, kas atbilstu reālām vajadzībām Mums tagad būs otrās konsultācijas ar sociālajiem partneriem, domājot eh, eh, nosakot to, kas ir vajadzības un kādi likumdošanas akti ir jāpieņem, lai apmierinātu eh, šīm te. Šīm te vajadzībām. Pirmais posms jau tika noslēgts šī gada februārī. Un Mēs esam arī jau runājuši ar ekspertiem un vienojušies par nepieciešamību attīstīt eh, nelikumdošanas eh, pasākums Eiropas Savienībā, piemēram, politikas vadlīnijas un citas aktivitātes kas, protams, ka, kur, protams, ir nepieciešams iesaistīt diskusijā ar komisiju arī dzan sociālos partnerus, kuriem ir jāpiedalās šajā te procesā. Ja sociālie partneri negribētu piedalīties uh, diskusijās, tad komisija domā par eh, citiem ceļiem, kādā veidā izveidot efektīvu likumdošanas satvaru. Jūs jau redzējāt, ka e, mēs e, aktīvi pievēršamies šai tēmai un e, mēs esam gandarīti, ka jūs mūs atbalstiet šajā ziņā arī dzendu runājot par to, ka ir nepieciešams visā Eiropā atbalstīt strādājošās vīriešus un sievietes. Paldies jums! Esam noslēguši šo diskusiju. Balsošana notiks rītdien. Tagad Eh, dāmas un kungi. Mūsu pēdējā diskusija, eh, vienas minūtes runas atbilstoši reglamenta 163. pantam. Rolēna kungs, pirmā.